So, meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Es vēlētos sākt laicīgi. Jo mums ir diezgan daudz kas darāms. Es sākšu ar to, ka sirsnīgi sveikšu šeit komisāra amata kandidātu Cecīlijas Malmstrēmas kundzi. Esiet sveicināti! Ļaujiet tad man eh, sākumā izteikt dažu ievadu piezīmes. Vispirms pastāstīšu par noteikumiem uzklausīšanai. šos noteikumus esam arī iekļāvuši mūsu darba kārtības, 16. pielikums darba kārtībai. Tā kā mums ir arī skaidri aprakstīts tas, ko mēs šeit šodien darīsim. Esam saņēmuši arī iesniegto jautājumu rakstiskās atbildes. Un tātad šī prasība ir tikusi izpildīta. Šodien būs mutiskā uzklausīšana, komisijas loceklis kandidātei. Tam mums ir paredzēts 180 minūtes. Esam vienojušies, ka sāksim ar Malmstrēms kundzes desmit minūšu ievadrunu, kurai sekos jautājumu uzdošana. Kopā uzdosim 45 jautājumus. Vēlos norādīt, ka mums ir ļoti stingri jāpieturas pie laika grafika. Mans kolēģis blakus man ļoti rūpīgi sekos tam, lai šis laika limits arī tiktu ievērots. Īsi pirms atvēlētā laika beigām ekrānā blakus laikam redzēsiet zvaigznīti. Tad, kad laiks beigsies, mikrofons tiks izslēgts, jo savādāk mums nav iespējams saprātīgi organizēt šo uzklausīšanu. Vēlreiz, Malmstrēms kundze sāks ar desmit minūšu uzrunu, un tad sāksies jautājumi. Arī par jautājumiem. Tad pirmā kārta būs no politiskajām grupām. Tātad tur būs iespēja kopā piecas minūtes katrai politiskai grupai komunicēt ar kandidāti. Teiksim tā, minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji, viena minūte papildinošam jautājumam un viena minūte papildinošai atbildēji. Šis papildinošais jautājums ir atļaus tikai pirmajā kārtā, kad uzstājas politiskās partijas sākot no otrās kārtas, mums ir pilnīgi skaidrs trīs minūšu režīms, minūte jautājumam, divas minūtes atbildēm. Es vēlētos jūs aicināt arī koncentrēties savā jautājumā uz pašu galveno, lai mēs varētu noorganizēt šo uzklausīšanu tādā veidā, Noslēgumā varam sagatavot kvalificēto atzinumu par to, vai esam apmierināti ar kandidāti Cecīliju Malmstrēmu. Tā kā ļoti stingrs laika grafiks mums būs jāievēro. To mēs arī īstenosim. To gan nevajadzētu uztvert kā aicinājumu runāt ātri un sasteigti. Jūs saprotat, ka viss at, šajā gadījumā ir arī atkarīgs no tulkošanas iespējām. Koncentrējieties uz svarīgākā jautājuma uzdošanu un tā vai tā pieturieties pie atvēlētā laika. Un pēdējais organizatoriskais punkts vēlos norādīt, ka, protams, šī svarīgā uzklausīšana tiek pārraidīta tiešraidē parlamenta mājas lapā. Tāpat e, notiek arī uzklausīšanas video ieraksts. Tu būs pieejams turpat mājaslapā. Tātad, dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, mums ir ambicioza programma, bet esmu pārliecināts, ka mēs ļoti labi mūsu komitejā tiksim galā, tāpat kā esam to spējuši arī citās debatēs. Mums ir arī šeit viesi no ārlietu un attīstības komitejām. Tātad viņi arī ir pieaicināti vienam jautājumam attīstības komitejai un divs, divi jautājumi no ārlietu komitejas. Ar to es arī noslēdzu organizatorisko daļu. Malmstrēms kundze. Tirzniecība neapšaubāma ir kā katalizators ekonomiskai attīstībai Eiropas Savienībā un arī globāli. Manuprāt, ir acīm redzami, ka tirzniecība uh, sarežģītajā pasaulē, tai ir nepieciešama noteikumi. Un runāja par to, ka šie noteikumi ir jāizstrādā ļoti rūpīgi. Nesen ASV bija pētījums par to, kā uh, tauta uztver starptautisko politiku saprast tirniecības politika. Un e, daudzi ļoti kritiski vērtē starptautisko tirzniecības politiku un ļoti skeptiski par to izsakās. Un ba bailes par to, ka mēs nepareizajā pusē izvirzīsim noteikumus globalizācijas procesos, ir diezgan dominējoši. Tāpēc Vēsturiskās tirzniecības komitejai ir ļoti svarīgi lai mēs pavisam skaidri pateiktu, ka tirdzniecības politika netiek īstenota dažu interesēs, bet gan mūsu pilsoņu interesēs. Un mūsuprāt, tam ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un dialogs ar sabiedrību, ar pilsonisko sabiedrību, katrā ziņā vairāk nekā tas ir bijis iepriekš, un es domāju, ka lielākā daļa piekritīs, uh, ka tirdzniecības politika var tikt eh, pareizi veidota tikai tad, ja mēs atgūsim uzticēšanos. Un tāpēc es vēlētos vēlreiz aicināt skaidri pateikt, kā jūs savā amatā nodrošināsiet šo caurskatāmību un palīdzēsiet atgūt uzticēšanos Eiropas komisijas darbam. Bez caurskatāmības mēs runāsim arī par godīgu, taisnīgu tirzniecību. Tas mūsu komitejā ir tikpat svarīgs jautājums. Tirzniecības ierobežojumu un nišu likvidēšana bija kāda eh, modelis. Šobrīd tas ir jāveido savādāk. Godīgi nosacījumi kas sniedz iegūmus Eiropas Savienības iedzīvotājiem, bet arī mūsu tirniecības partneriem pasaulē. Manuprāt, tas ir vairāk kā skaidrs, ka ir jāskata ne tikai klasiskās tirniecības jomas, bet arī par vides standartiem, darba ņēmēju tiesībām un līdzīgiem jautājumiem, lai tirniecība būtu ne tikai brīva, bet arī taisnīga. Un tas arī šobrīd daudzos brīvās tirniecības nolīgumos e, tiks iekļauts un būs tam svarīga loma. Caurskatāmība, taisnīga tirzniecība, tas, ka būtu kā ietvars tam, pie kā mēs strādājam komitejā, un esmu pārliecināts, ka kolēģiem, kolēģiem būs daudz detalizētāki jautājumi un jau ar nepacietību gaidu uz jūsu atbildēm no jums, Malmstrēms kundze, un dod jums tagad vārdu. Lūd.